Dāmas un kungi, septiņas minūtes pāri deviņiem galvenie um, eh, šie referenti un N referenti ir klāt, tāpēc sāksim darbu. Mums ir eh, daži neparasti jautājumi jāskata šorīt, kur referents abiem apspriežamajiem failiem bija Sanders Lūnas, kurš, kā daudz no jums zina, ir kļuvis par Beļģijas federālās valdības aizsardzības ministru, un viņa eh, aizvietotājs eh, pēstecis tiks paziņots eh, šo, šo nedēļu plenārsēdē. Bet kā ECR koordinātori es pati būšu gan priekšsēdētāji, gan uh, referenti nākamajiem diviem punktiem. Es atvainojos, ka tas tā notiek, bet neviens cits nevarēja būt priekšsēdētāja vietā un neviens cits nevarēja būt referents šiem diviem ziņojumiem. Pirmais jautājums ir atzinums. Priekšlikumā, ko izveido vienotā tirgus uzņēmumu, tos ar mazo un video uzņēmumu konkurētspējas un Eiropas statistikas programmu. Sandrs Lūnis bija mūsu referents, es tāpēc e, nolasīšu paziņojumu, kuru viņš savulaik sagatavoja. Tāpēc es runāju kā ECR koordinātore iepriekšējā referenta un nākošā referenta vārdā. Ekon komiteja ir ekskluzīva kompetence vienotā tirgus programmai par trim jomām - statistika, konkurence un finanšu pakalpojumu it īpaši finanšu lietpratību. Un uh, savā atzinumā Lunas kungs uh, izceļ šīs trīs uh, jomas. Erastat nevajadzētu kļūt par upuri apvienojot programmas. Viņš vēl stiprināt uh, punktu par statistiku, izmantojot skaidrojumus no Eiropas statistikas programmas. Tāpat attiecībā uz statistiku viņš ierosina stiprināt parlamenta uzraudzības tiesības un uh, Otrakārt, par konkurences politiku. Referents ierosina no digitālās jomas iekļaut jauns izaicinājums un arī stiprināt parlamentu uzraudzības tiesības saistībā ar tēriņiem vienotās tirgus programmas ietvaros. Un treškārt, attiecībā uz finanšu pakalpojumiem, Lunas kungs atgādina, ka finansējums eh, eh, nevalstiskām eh, organizācijām kas strādā pie digitālās lietpratības veicināšanas, būtu jāatver jauniem eh, pieteikumiem. 88 grozījumi ir iesniegti no ekon eh, kolēģiem. Ir vērts norādīt, ka daudzi no kolēģu iesniegtiem grozījumi iet ārpus ekon ekskluzīvās kompetences. Ekskluzīvās kompetences gadījumā bieži vien ir viens grozījums, kas ir iesniegts par darbības jomas sašaurināšanu vēl. Bet es to visu atstāšu jaunajam referentam, kurš noteikti ar nepacietību gaida iespēju sadarboties ar jums kopā pie šī svarīgā dosjē. Ar to beidzas referenta komentāri, tagad ēnu referenti. EPP grupas vārdā Tomčs Kundze. Hvala lepa, gospa predsedujoča, za besedo. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos vispirms norādīt, ka Eiropas Tautas partija atbalsta komisijas priekšlikumu. Mēs uzskatām, ka šis priekšlikums ir labs un ka tas ļaus nonākt pie labiem eh, projektiem, kas palīdzēs mūsu uzņēmējiem. Pati sagatavoju deviņus grozījumus, un tagad jāatļausiet iziešu tiem cauri. 29. un 50. grozījums. Šie grozījumi ir vērsti uz to, lai uzsvērtu nepieciešamību ievērot konkurences eh, noteikumus, tas ir ierakstīts Eiropas Savienības likumdošanā, bet tas, ir, manuprāt, ir jāuzsver, jo daudzās dalību valstīs ir konstatēts dažādas afēras. Tāpēc ir ļoti svarīgi nodrošināt, ka visas iniciatīvas, kas nāk no Eiropas Savienības budžeta, netiktu pakļauts kļūdām. Mums ir jāuzsver arī starptautiskā sadarbība. Tā ir ļoti svarīga. Iekšējais tirgus ir joma, kas turpina attīstību, un tāpēc programmas mērķim būtu jābūt jaunu iniciatīvu iekļaušana, kas ne tikai uzlabotu iekšējā tirgus funkcionēšanu, bet arī attīstītu to. Ir vairāki grozījumi saistībā ar digitālā iekšējā tirgus jomu, kas ir aizvien svarīgāka daļa no iekšējā tirgus, un tā attīstība būtu jāveic eh, ļoti rūpīgi. Attīstība digitālajā jomā notiek ļoti strauji, un ja mūsu likumdošana būs novecojusi, tad tādā gadījumā eh, būs nodarīts kaitējums mūsu centieniem. Tālāk pāns par MVU Ir daudz mazie vidēja uzņēmumi, kas vēltos piedalīties Eiropas Savienības programmās, bet viņi saskaras ar grūtībām saņemt informāciju. Mums ir nepieciešami kontaktpunkti, un šis tīkls varētu būt eh, tieši šāds eh, kontaktpunktu tīkls. Paldies! Paldies! Sociāldemokrātija, Santa Kungs! Paldies, neskatoties to, ka šis ziņojums ir diezgan plašs. Es nedomāju, ka Mēs uh, saskarsimies ar grūtībām kompromisu panākšanā. Mums ir jābūt piesardzīgiem savos secinājumos saistībā ar statistiku, konkurenci un finanšu pakalpojumiem. Uh, re Referenta grozījums 12, 19 un 23 uh, cenšas mainīt statistikas pieeju. Piemēram, statistika. Eh, viņš eh, referents runā par statistikas vākšanu, bet tie, kas strādā šajā jomā, zina, ka statistika tiek veidota, nevis vākta. Tā kā es labošu formulējumu šeit tekstā ar saviem grozījumiem. Es vēlos saglabāt terminoloģiju, vēlos saglabāt to formulējumu, kas ir regulāri 223, 2009, kur ir runāts par statistikas veidošanu un izplatīšanu ņemot vērā to, ka mazākām um, nacionālām um, iestādēm bieži vien pietrūkst resursu tematisko pētījumu veikšanai. Tas attiec uz referenta grozījumu numuru 6. Un uh, ekon komiteja varētu vēlēties nodrošināt pietiekamu uzraudzību vienotā tirgus programmai. Protams, ka mēs atbalstam finansējumu piešķiršanu MVU. Piemēram, vajadzētu atbalstīt MVU, kas saskaras ar dažādiem šķēršļiem un at, vai atrodas attālinātos reģionos. Un šeit mēs runājam arī par atsevišķām nozares piemēram, turisma nozara, kas e, dod ļoti daudz e, nodarbinātības un ienākumu vidusjūras reģionā. Finansējumam MVU ir jābūt arī saskaņotām ar ilgspējīgas attīstības mērķiem, kā nosaka ANO 2030. gada programma un Eiropas sociālais pīlārs. Vēl viena prioritāte manai grupai ir patērētāja tiesību aizsardzība un ekonomisko interešu aizsardzību. Tas arī atspoguļos mūsu nostājā. Tāpēc vēlētos saņemt skaidrojumus par 21. grozījumu pamatā esošajiem apsvērumiem. Mēs visdrīzāk būsim pret to. Mēs vēlamies, lai iesniegt vairākus grozījumus, kur ir mainīta prioritizēšanas kārtība, liekot iedzīvotājs augstāk par uzņēmumiem from the Alde. Tālāk eh, Tremozes kungs Alde grupa. Paldies priekšsarētāji. Vispirms eh, vēlos apsveikt mūsu bijušo kolēģi Sanders Lunas, kurš bija ļoti efektīvi strādājošs un kompetents deputāts. Es novēlu veiksmi gan viņam, gan arī viņa pēctecim. Kolēģi, daži vārdi par šo ziņojumu. Mēs vienmēr eh, no savas grupas atbalstām programmas, kas ir vērstas uz vienotā tirgus, mm, konkurētspējas veicināšanu un maziem vidiem uzņēmējiem. Manuprāt, lielākais eh, veiksmes stāsts pēdējā desmitgadē ir eh, vienotais tirgus. Tas, ko daudzas valstis pasaulē imitē, pārņemot no mums, ir šīs brīvās teritorijas, brīvās aprites teritorijas, kur e, var brīvi pārvietoties preces, pakalpojumi, cilvēki starp dalību valstīm. Līdz ar to jebkura programma, ko komisija palaiž, lai uzlabotu vienoto e, tirgu, e, tad nu, mēs liberāļi uzskatām to par ļoti noderīgu. Šeit ir īpaši pieminēta mazie vidēji uzņēmumi. Kā jūs, kolēģi, noteikti to zinat, multinacionālas kompānijas ir ļoti svarīgas, bet MVU ir svarīgākie nodarbinātības veid, veicinātāji. Es esmu no Barcelonas, un Katalonijā ir vairāk tūkstoši multinacionālu kompāniju, bet pusmiljons mazo video uzņēmumu. Tāpēc mēs vēlamies uzlabot informācijas pieejamību, apmācību programmas, lai palīdzētu MVU. Tāpat uzskatu, ka ir ļoti svarīgi eh, saistībā ar Eiropas statistiku, ko pieminēt. Mums ir, kā politikas veidotājiem, nepieciešama labākā informācija labākie instrumenti, kas ļautu mums pieņemt lēmumus šeit, Briselē. Tāpēc mēs arī atzinīgi vērtējam to, ka Eiropas statistika arī ir paredzēta uzlabošanai, lai uzlabotu praksi, jo joprojām šodien pastāv atšķirības um, kvalitātes līmenī statistikai, tāpēc mēs atzinīgi vērtējam ierosinātos uzlabojumus un, un domāju, ka varēsim iesaistīties kompromisos ar visām grupām, lai uzlabotu šo punktu. Neaizmirsīsim, ka daudzās dalību valstīs ir arī reģionālai parlamenti ar fiskālajām pilnvarām, uh, Un tā ir sena tradīcija, ka šajā līmenī arī pastāv statistikas eh, iestādes, ko vajadzētu ņemt vērā. Esmu atvērts sadarbībai ar jums. Paldies! Paldies! Vai kāds eh, uzstāsies zaļo vārdā? Vai goja grupas vārdā? Vai ir kāds, kas vēlas izteikties eh, no citiem deputātiem? Tad, kā referente, sniegšu kopsavilkumu, pateikšu paldies visiem eh, ēnu referentiem par komentāriem. Es detalizēti pierakstīju visu, nodošu to jaunajam referentam. Un esmu pārliecināts, ka klātesošie sekretariāta darbinieki arī nodos viņam šo informāciju. 10. decembris ir eh, datums, kad ir plānota balsošana ekonomikā komitejā, tāpēc aicinu visus eh, Eh, sadarboties cieši ar mani jauno kolēģi, kas rītdien sāks darbu parlamentā. Paldies eh, par jūsu palīdzību, ar to slēdzu šo punktu un ejam pie nākamā. Nākamais punkts ir noteikumi, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu noteikti noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai. Jaunais referents Bens Luke, diemžēl, nevarēja ierasties šorīt, tāpēc atkal aizvietošu referentu un nolasīšu piezīmes. Luks kungs sūta atvainošanos, ka nevar piedalīties šajā sanāksmē. Viņš lūdzas mani nolasīt šādu tekstu. Luks kungs saka paldies ēnu referentiem un savam priekštecim Sandram Lūnas kungam par ļoti konstruktīvo darbu. Visiem kolēģiem ir vienots mērķis veicināt informācijas apmaiņu, kas ir svarīga cīņai ar terorismu finansēšanu, naudas atmazgāšanu starp nacionālajām FIU iestādēm un citām kompetentajām iestādēm, vienlaicīgi aizsargājot leģitīmās intereses, kas ir fiziskām un juridiskām personām mums ir iespēja panākt vienprātību par praktiski visiem punktiem, un e, Lukas kungs cer, ka atzinums iegūs plašu atbalstu ekonomikas komitejā un, un sasniegsim mērķus, par kuriem e, valda vienprātība. Un tagad e, došu vārdu ēnu referentiem. EPP Vanden Kandelāras kungs. Izskatās, ka viņš nav klāt. Vai kāds no EPP ir gatavs runāt viņa vārdā?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 Uh, shadow, Kofod. Uh, uh like... Kofod kungs vēlas pateikties referentam un sociāldemokrātu grupas vārdā vēlas izteikt dažas piezīmes. Mēs priecājamies, ka ir atrasti kompromisi par lielāko daļu no teksta, un teksts ir stiprināts uh, salīdzinot ar sākotnējo versiju. Iesniegsim daudz grozījumu, Un eh, lielākā daļa no tiem ir ņemta vērā, tas ir labi. Ir jānodrošina efektīva sadarbība starp Eiropas Savienības eh, eh, valsts iestādēm, cīnoties ar finanšu noziegumiem un atklājot tos. Mūsu grupai tā, protams, ir viena no prioritātēm, kas ir cieši saistīta arī ar mūsu pārējo darbu gan šajā komitejā, gan taks trīs komitejā ar šodienas balsošanu mēs spērsim vēl vienu sodu uz priekšu, lai uzlabotu cīņu ar finanšu noziegumiem, kā naudas atmazgāšanu Eiropas Savienībā. Uh, ņemot vērā, ka nesenā laikā bija vesela virkne naudas atmaskāšanas skandālu saistībā ar vairākām Eiropas bankām. Vairākos šādos gadījumos neefektīva sadarbības ar valsts iestādēm ir ne tikai kavējusi, bet iespējams pat traucējusi šo noziegumu atklāšanai. Tāpēc eh, ar nepacietību gaidām, eh, ka šīs normas tiks pieņemtas. Uh, un um, palīdzēs ātrāk apmaināti, apmainīties ar datiem par iespējamiem noziegumiem finanšu jomā. Un, ja drīkst papildināt to, ko Jepe Kofots šeit ir uzrakstījis, mūsu ēna referents, tad no sevis varu sacīt, ka mums ir ļoti svarīgi, ka ar šo likumdošanu mēs neatšķaidītu to, ko esam jau panākuši pieņemot AMLD 5. Un tas, protams, ir saistīts arī ar debatēm citās komitejās, kur mēs zinām, ka dažiem nacionālajiem FIU ir varbūt eh, laba pieredze un eh, reputācija, bet tas nedrīkst mazināt mūsu centienus saistībā ar uzlabošanu eh, FIU savstarpējai sadarbībai. Uh, Es citus referents šeit neredzu šeit, vai kāds politisko grupu vārdā vēl vēlas runāt par šo punktu. Nē, tad es eh, likšu punktu šai, eh, šim punktam. Tātad šodien ir paredzēta balsošana ekonomikas komitejā. Paldies par jūsu uzmanību. Ar to slēdzam šo uh, punktu un piecas minūtes pārtraukums, kad sāksim balsošanu. Paldies!

Okay, welcome back, ladies and gentlemen. We seem to have a few more members. In... Dāmas un kungi, šobrīd ir lielāks deputātu skaits ieradies, un tad varam balsot. Balsošana nav paredzēta pārāk ilgu laiku. Vispirms sāksim ar eh, apsveikumiem doktoram Langenam dzimšanas dienā. So on that note, can we... Un tagad ar tik eh, priecīgu noskaņojumu mēs varētu šobrīd veikt eh, testa balsošanu. Excuse me, colleagues, uh, before we vote. Uh... Es atvainojos, kolēģi, pirms eh, mēs balsojam, vēlos norādīt, ka esmu ļoti nobažījies, ka šis parlaments virzas uz to, lai pieņemtu CNS priekšlikumu kas mainīs e, tos, not, e, tos likumus, kurus esam iebalsojuši saskaņā ar 121. E, pāntu, 6. punktu saistībā ar finanšu noteikumiem. Un tas tagad tiek veikts balstoties uz citu tiesisko pamatu, 126. pānta 14. punkts. Uh, kas de facto nozīmētu to, ka kaut kas tāds, ko esam iebalsojuši koplēmumu procedūrā, tiktu pārlikts uz pieeju, kas balstās uz atzinumu tikai. Un ja parlaments pieņems šādu ierobežotu tiesisko pamatu, es sūdzēšu parlamentu tiesā par uh, visu mūsu kā deputātu tiesību ierobežošanu, lai atjaunotu koplēmumu, kuru mēs esam pelnījuši saskaņā ar līgumu. Thank you, Mr. Giegold. We take note. Paldies, Giegold kungs. Mēs to pieņemam zināšanai un pro, eh, sekretariāts darīs visu nepieciešamo. Paldies. Un tagad uh, izmēģinājumu balsojums lūdzu reģistrēties. minutes. I've got two cards missing. Vēl uh, divas uh, kartītes nav ievietotas balsošanas ie iekārtās. Um, uh, uh, Tātad um, jums nav balsošanas kartīte līdzi. Mēs katreiz uh, pieskaitīsim jūsu balsi. Mums vēl uh, viens no deputātiem nav uh, nobalsojis. Tagad viss kārtībā, tātad visi zina, kā jābalso. Pirmais balsojums par Gīgolda kunga ziņojumu par uh, fiskālijas programmas izveidi. Pirmais grozījums par pret atturas. Man būs jāpārbauda, diemžēl balsosim elektroniski. Eh, lūdzu, esiet pacietīgi, iecietīgi, jo es, eh, šī ir pirmā reize, kad es vadu balsošanu. Kā zinat, man ar skaitīšanu tik labi nevienmēr eh, padodas visu izdarīt. Tātad beidzam balsot. Okay, so the vote is rejected by 19. Grozījums noraidīts 16 pār 19 pret. 9. grozījums atsaukts, tagad 67. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. A kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 74. grozījums par, pret, atturas, pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts ar 21 balsi par, 24 pret kompromisu B par, pret, atturas, pieņemts. C kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. D kompromiss Šeit ir trīs mutiski grozījumi iesniegti. Vai kādam ir iebildumi pret šiem grozījumiem? Ja nē, tad kas par pirmo grozījumu? Pret atturas pieņemts otrais. Otrais grozījums par pret, atturas. Man būs jāpārbauda eh, rezultāts. Balsojam elektroniski par otro mutisko grozījumu. Beidzam, e, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad trešais mutiskais grozījums, kas par pret atturas. Būs jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu, kā gan es to neva, nepamanīju. We can move to the next item, so we go to compromise. No, on the compromise as such, we do not need to vote. Okay, well, if they want to vote. If you, I'm told by my secretariat, if you'd like to vote on the compromise. Konsultējos ar uh, sekretariātu, ja vēlaties balsot par kompromisu, tad balsojam, kas bija par, pret, atturas, pieņemts. E kompromiss. Par, pret, atturas, pieņemts. 98. grozījums par, pret, atturas, pieņemts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 103. grozījums par pret atturas norādīts. G kompromiss par pret atturas pieņemts. Budžetu 13. par pret atturas būs jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski. Mm. Beidzam balsot. Pieņemts. 109. par pret atturas. Jāpārbauda rezultāts balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 110. par pret pret atturas noraidīts. 112. ar mutisku zaļo grupas grozījumu, vai ir kādam iebildumi pret mutisko grozījumu, ja ne, tad kas ir par, pret, atturas pieņemts. 36. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 37. pār pret atturas pieņemts, 38. pār pret atturas pieņemts, H kompromiss par pret atturas pieņemts, 42. grozījums par pret atturas noraidīts, 43. pār pret atturas noraidīts. Es atvainojos, pieņēmts, saka priekšsēdētāju. 44. par pret atturas pieņemts. IA kompromiss par pret atturas pieņemts. 46. grozījums par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Jē, kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Kā kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 55. grozījums par, pret, atturas pieņemts.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 L kompromiss par pret atturas pieņemts. M kompromiss par pret atturas pieņemts. 64. grozījums par pret atturas. Vai varam pārbaudīt rezultātu? Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. 65. par pret atturas pārbaudīsim. Lūdzu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. par pret atturas pieņemts. Tagad par komisijas priekšlikumu ar uh, grozījumiem personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad uh, šis jautājums tiks uh, izskatīts plenārsēdē. sēdē. Nākamais balsojums par padomes direktīvu par fiskālās atbildības stiprināšanu vidusposma budžeta orientācijās dalību valstīs. Tagad balsēm par 8, 9, 10 grozījumu. Es atvainojos, tas ir personāla balsojums, tātad 8. līdz 12. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mm -hmm. It's a draw, so the, the amendment is rejected if it's equal. Okay, Vajadzēja konsultēties ar kolēģiem, tātad grozījums tika noraidīts, līdz ar to mēs varam turpināt balsošanu. A kompromiss par pret atturas tagad jāpārbauda rezultāts. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. B kompromiss par. Apologies and please bear with me. I'm... Atvainojos, man sekretariāts tātad aizrādīja, ka mums tagad ir jābalso par grozījumiem. 39. par pret atturas man jāpārbauda rezultāts. Vote is open. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 40. grozījums par pret atturas. Atkal jāpārbauda rezultāts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. B kompromiss par pret pret atturas pieņemts. Četrdesmit otrais grozījums par. No, the Greens have requested to vote this separately. Ir uh, saņemts pieprasījums balsot atsevišķi par 42. grozījumu. Tā kā lūdzu, kas ir par? Pret. Atturas. Man jāpārbauda rezultāti. Sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Noraidīts. C kompromiss par pret, atturas. Atkal man jāpārbauda rezultāts, jo šodien tādi neparasti rezultāti mums rādās. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 45. par pret atturas noraidīts. 46. par pret jāpārbauda rezultāts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ļoti nelielas balsu starpību balsojumos. 47. grozījums par pret atturas, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 48. par pret atturas. Atkal jāpārbauda rezultāts, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 49. par pret. Atkal e, atturas jāpārbauda rezultāts balsēm elektroniski. Beidzam balsot neizšķirts, tādēļ noraidīts. 50. grozījums par pret atturas jāpārbauda rezultāts balstojot elektroniski, jo lielo grupu balsojums ir grūtāk prognozējams šodien. Beidzam balsot. Noraidīts. 51. grozījums par pret atturas noraidīts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 54. grozījums par pret atturas pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. grozījums par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 56. par pret atturas pārbaudām Manuprāt, tāds pats rezultāts, bet pārbaudīsim balsojot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. E kompromiss par pret atturas pieņemts. 57. par pret atturas jāpārbauda rezultāts. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 58. par pret atturas. Noraidīts 59. par pret atturas Jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. F kompromiss par pret atturas pārbaudīsim balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts, jo vienāds balsu skaits bija par un pret. Tagad jābalso par grozījumiem 60. par pret atturas. Jāpārbauda balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts, jo viens vienāds balsu skaits 61. par pret atturas Atkal jāpārbauda rezultāts. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 62. grozījums par pret atturas. Jāpārbauda rezultāts. Tiešām atvainojiet, bet mums jāpārbauda rezultāti, jo mm, nav pārskatāms uh, balsojums pats ļoti roku. Tātad beidzām balsot. 62. noraidīts, 63. grozījums par, pret, atturas, uh, pārbaudām, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 64. par pret atturas pieņemts. Jāpārbauda rezultāts. Labi, pārbaudīsim. 64. grozījums balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 65. par Es atvainojos, saka priekšsēdētāji, jābalso vispirms par ceturto grozījumu par pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. 65. par neviens neceļ rokas par 65. grozījumu. Saku priekšsēdētāji, nu jā, ir tiešām tā kā šī man pirmā balsošana, ko es vadu, tiešām grūti saskaitīt balstis, uh, jā, ir tik neliela atšķirība. Vai jums nebūtu iebildumi, ja mēs balsotu elektroniski par visiem grozījumiem? Jā, labi, 65. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 66. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. G kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Neizšķirts un līdz ar to noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Atkal noraidīts. 67. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. H kompromiss, elektronisks balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 72. grozījums. Balsēm elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 78. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. Sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 80. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 81. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 82. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 83. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 86. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. I kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tad ir 87. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 88. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Jē kompromiss. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balsu pārsvaru. 14. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kā kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. L kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 17. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. M kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. N kompromiss. Sākam balsot. Balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 22. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 23. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 24. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 25. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nešķirts rezultāts, tādēļ noraidīts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Atkal nešķirts un tādēļ noraidīts. 31. grozījums elektroniski. Beidzam balsot noraidīts. 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Ol kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts ar viens balss pārsvaru. Jābalso par grozījumiem atsevišķi. 32. 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. The compromise fell and therefore I have to... Kompromiss atkrita, tādēļ mums bija jābalso par šiem atsevišķiem grozījumiem. brings us to vote it separately. Um, I am going to take separate votes on 30. Tad. Tad būs atsevišķi balsojums par 34., 35. un 33. grozījumu. Why would you change the order? No, no. Um, I am half happy that there is no procedural reason why we don't change the. Nu, tā tad nav nekāda pamata mainīt secību. Sāksim uh, vispirms balsot par 33. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 34. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. P kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 36. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 37. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Can I ask the rapporteur whether the oral amendment has been withdrawn? Jautāju referentei, vai mutiskais grozījums ir atsaukts, jā. Tad pārējām pie ievilk priekšlikumiem. 13. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad personāla balsojums par grozīto tekstu. Sākam balsot.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 Tā tad tas nozīmē, ka komitejā šis ziņojums nav apstiprināts pašreizējā versijā. Un pārējām pie nākamā šī rīta balsojuma. That that proposals... Tas nozīmē, ka eh, komisijas priekšlikums paliek spēkā. Tā tas ir. Mums tagad ir eh, jāsaņem viedoklis, jo šķiet, ka balsojums vēl nav skaidrs, un tad, kad būs zināms, tad es jums to darīšu zinām. Tātad mēs nezinām, vai komisijas priekšlikums paliks, tāpēc, ka mēs neesam pieņēmuši atzinumu mūsu komitejā. Tātad es vēl pakonsultēšos ar uh, gudrākiem prātiem. Trešais balsojums šorīt ir kopējā pievienotās vērtības nodokļu sistēma. Tātad tas ir personālais balsojums. Sākam balsot. That will be interesting. By the way, if you were wondering why I'm pausing, I'm waiting for everyone to. Es uh, gaidu, lai visi nobalsot, un jo ātrāk jūs nobalsosiet, jo ātrāk mēs varam slēgt balsošanu. Tā tad slēdz balsošanu. Noraidīts. 30. grozējums pār pret atturas pieņemts. 5. 32. jo 30. tika pieņemts. Tātad 32. grozējums par pret, atturs, noraidīts. 33. par pret, atturs, pieņemts. 6. atkrīt, 7. par pret, atturs, pieņemts. 8. par pret pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas pieņemts. 10. par pret atturas pieņemts. 3, 24, 34. sev labo priekšsādātāju par pret atturas noraidīts. 11. par pret atturas pieņemts. 35. par pret atturas pieņemts, 12. par. Atvainojos, saka priekšsēdētāji, tā tad 13. par pret atturas pieņemts, 36. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pilnīgi skaidrs, ka noraidīts, bet jūs ne, necēlāt rokas tā, ka es varēju uzreiz pateikt, tāpēc mēs druskavējamies. 37. grozījums pār, pret, atturas, pieņemts, noraud, noraidīts, atvainojos. 14. par, pret, atturas, pieņemts, 15. par, pret, atturas, pieņemts. 16. par pret atturas pieņemts, 38. par pret atturas pieņemts, noraidīts sevi labo prieksādātāju. Būtu labi, ja es redzētu, kā koordinatūra rāda grupām balsot, jo savādāk es neredzu. Tātad noraidīt šis 17. nākamais par pret atturas pieņemts, 39. par pret pret, atturas, noraidīts, 40. par, pret, atturas, noraidīts, 18. par, pret, atturas, pieņemts, 19. par, pret, atturas, pieņemts, 41. atkrīt, 42. par, pret, atturas, noraidīts, 20. par, pret, atturas, pieņemts, 21. par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. 25. atkrīt. Otrais grozījums par pret atturas pieņemts. 26. atkrīt. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret pret atturs pieņemts, 27. par pret atturas noraidīts, 28. par pret atturas noraidīts, 29. par pret atturas noraidīts. Tagad par komisijas priekšlikumu āra grozījumiem kopumā sākam balsot personāla balsojums. Beidzam balsot. Ziņojums ir pieņemts. 24 pār 7 pret un 16 atturējās. Ziņojums pieņemts. Paldies referentam. Nākamais balsojums ir par naudas atmazgāšanu. A kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. Izskatās, ka tāds pats balsojums ir visos un varbūt eh, no 9. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Jā. Jā, šito tad man nevajadzēja pārbaudīt elektroniski, tāpēc sāksim ar roku celšanu. Desmitais grozījums pār pret apturas pieņemts. Vienpadsmitais pār pret pret, atturs. Tagad man ir jāpārbauda elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 45. par pret. Atturs pieņemts. 12. par pret. Atturs pieņemts. 13. par pret. Atturs pieņemts, 46. par pret atturs pieņemts, 47. par pret atturs pieņemts, 14. par pe, pret atturs pieņemts, 48. par pret atturs pieņemts, 49. pret atturs pieņemts atturas pieņemts 50. par. A, tas ir atsaukts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts. C kompromiss par pret atturas pieņemts. D kompromiss par pret atturas pieņemts. 57. par pret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 Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sešdesmit sestais par pret atturas. Pārbaudīsim 66. sākam balsot.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 pret, atturas pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts G kompromiss par pret atturs pieņemts. 75 par pret atturs. Pārbaudīsim 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. par pret atturas. Pārbaudīsim 76. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. par pret atturas pieņemts. 78. par pret pret atturs pieņemts, 20. par pret atturs pieņemts, 21. par pret atturs pieņemts, 22. par pret atturs pieņemts, noraidīt sev labo priekšsēdētāju, 1. par pret atturs pieņemts, H kompromiss par pret atturs pieņemts.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 atturas pieņemts, 40. par pret atturas noraidīts, 41. par pret atturas pieņemts, 42. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 42. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad balsojam par eh, komisijas, eh, komisijas priekšlikumu ar mūsu grozījumiem kopā. Sākam balsot. Personāla balsojums. Beidzam balsot. 43 pār neviens nav balsojis pret un divi balsojumi ir atturējušies. Tātad komiteja pieņēmus konkrēto ziņojumu. Paldies referentam. Nākamais ziņojums ir par Eiropas centrālās bankas 17. gada ziņojumu. Un pirmais ir 55. grozījums par pret atturas pieņemts. 56. par pret atturas pieņemts, 57. par pret atturas pieņemts, kompromiss A par pret atturas pieņemts, B kompromiss par pret atturas pieņemts, C kompromiss par, pret, atturas pieņemts, D kompromiss par, pret, atturas pieņemts, DA par, pret, atturas pieņemts, 91. par, pret, atturas pieņemts, 92. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 94. pār, pret, atturas. Atkal pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 95. par. Ā, 25. ir jau iekļauts. 96. par. Pret. Atturs. Noraidīts. 97. par. Pret. Atturs. Noraidīts. Kompromiss E par. Pret. Atturs. Pieņemts.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 143, saka priekšsēdētājs, nē, 141 sev labo priekšsēdētāju par pret atturs. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot, noraidīts. 142 par pret atturas pārbaudīsim 142. Beidzam balsot. Noraidīts. 143. Nē, tagad sākotnējais teksts par to jābalso par, pret, atturas pieņemts. 143 par, pret, atturas noraidīts, kompromiss I par, pret, atturas pieņemts sustainability kompromiss. Jā, man šobrīd ir nepieciešama izturība. Tātad izturības kompromiss par pret atturas pieņemts. J kompromiss par pret atturas pieņemts. K kompromiss par pret atturas pieņemts. 107. aktā tas jau ir iekļauts, tad par 13. paragrāfu kompromiss. Par, pret, atturas pieņemts. Par 14. Pu, pu, kompromisu L pieņemts. 175. par, pret, atturas noraidīts. 176. iekļauts. 177. par, pret, atturas noraidīts, 178. par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 179. par pret atturas. Noraidīts. M kompromiss par pret pret, atturas, pieņemts. 183. par, pret, atturas, pieņemts. Bet pārbaudīsim, nebiju pārliecināta. Lūdzu, sākam balsot. Jā, tagad es redzu, ka ir pieņemts ar milzīgu balsu vairākumu. 184. par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 Pārbaudīsim. 189. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 190. par, pret, atturs, noraidīts 191. par, pret, atturs, noraidīts 192. Ak, nē, par sākotnējo tekstu redakciju jābalso. 16. punkts par pretaturs pieņemts, 192. par pret atturs. Pārbaudīsim, 192. sākam balsot. Jā, tagad balsu, elektroniskajā balsošanā viss ir skaidrs, jā. Noraidīts. 193. Par. Pā, pret. Pārbaudīsim atkal. 193. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. N kompromiss par, pret, atturs pieņemts. 197. par, pret,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 atturas noraidīts. 227. par pret atturas noraidīts. 214 par pret atturas noraidīts. Bet pārbaudīsim elektroniski. 214. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 216. par pret pret, atturs, noraidīts. R kompromiss par ar mutisko grozījumu, jā, vai kāds iebilst pret mutisko grozījumu, divi mutiskie grozījumi pilnīgi. Tā tad mums ir jābalso atsevišķi par abiem mutiskajiem grozījumiem. Pirmais mutiskais grozījums par pret atturs Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot par pirmo mutisko grozījumu. Beidzam balsot. Mutiskais grozījums pieņemts. Otrais par pret atturs pieņemts. Un līdz ar to mums ir jābalso par visu kompromisu kopumā par pret, atturas. Kompromiss ir pieņemts. EPP es neredzu, kā jūs balsot. Lūdzu, ceļat rokas, vai vismaz koordinators rāda īkšķi. 228 par pret, atturas pieņemts. Tātad sākotnējais teksts par 21. punkts par pret atturas pieņemts, 230 par pret atturas pārbaudīsim. Sākam balsot par 230. Beidzam balsot. Noraidīts. Kolēģi, Par šo te jūs nebalsojāt tā, kā es redzu tagad elektroniskajā. Pirmais grozījums par pret atturs pieņemts, sākotnējais teksts par pret pieņemts, otrais grozījums par pret atturs pieņemts, trešais par pret atturs. Atkal man esmu spiest pārbaudīt, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais par pret atturas. Es redzu tikai nelielu daļu no visiem deputātiem, kas ceļ roku tādā vai citādā veidā. Sākam balsot elektroniski lūdzu. Par ceturto. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums par pret atturs pieņemts, sastais par pret atturs noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts, septītais par pret atturs pieņemts, astotais par pret atturs pieņemts, devītais par pret atturs pieņemts, desmitais par pret pret, atturas, noraidīts, 11. par, pret, atturas, pieņemts, 12. par, pret, atturas, noraidīts, 13. Noraidīts, 14. par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts sastajam apsvērumam par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret atturas noraidīts. 16. par pret atturas pieņemts. 17. par pret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 noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. T kompromiss par pret atturas pieņemts. U kompromiss par pret atturas pieņemts. 31. par pret atturas pieņemts. V kompromiss par pret atturas pieņemts. 36. par pret pret atturas noraidīts, sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts, 37. par pret atturas noraidīts, dubl, dubult vai kompromiss par pret atturas pieņemts, x kompromiss par pret atturas pieņemts, 42. par pret atturas noraidīts, 42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 Sākotnējais teksts par pret atturs pieņemts, 51. par pret atturs pieņemts, 53. par pret atturs pieņemts, 54. par pret atturs. Pārbaudīsim 54. sākam balsot lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tā tad balsojam par tekstu ar pieņemtajiem grozījumiem kopumā. Personāla balsojumu sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 39 par, 2 pret un 3 atturējās. Paldies referentam! Tagad pārējām pie pēdējā balsojuma, kas paredzēts šorīt, un tas ir Torvalds kunga ziņojums par Banku Savienības 18. gada ziņojumu. Vēlētos doties uzreiz pie balsojuma. Favor. Kompromisā par pret atturas pieņemts. Kompromiss B par pret atturas pieņemts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 atturas pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, atturas, noraidīts. Kompromiss J par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss K par, pret, atturas atturas pieņemts. Kompromiss L par pret atturas pieņemts. Kompromiss M par pret atturas pieņemts. 115. grozījums par pret atturas noraidīts. 118. par pret atturas pārbaudām, sākam balsot.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 par pret pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss RA par pret atturas pieņemts. 152 par pret atturas, noraidīts 154. par, pret, atturas, noraidīts kompromiss S par, pret, atturas, pieņemts 162. par, pret, atturas, pieņemts 163. par, pret, atturas, pieņemts kompromiss T par, pret, atturas, pieņemts 168. par, pret, atturas, noraidīts. 171. par, pret. Atturas jāpārbauda. It is open. Okay, it's fairly obvious it is rejected from here now with the lights. Thank you. Jā, tagad eh, skaidrs, ka noraidīts tas bija. 170. par, pret, atturas, pieņemts, sākotnējais teksts, 22. Pan, uh, punktam par, pret, atturas, pieņemts, 172. par, pret, atturas, noraidīts, kompromisu par, pret, atturas, pieņemts. 183. par pret atturas noraidīts. 184. par pret atturas noraidīts. 185. par pret atturas noraidīts. 186. par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts pirmajam ievilkumam. Balsosim blokā par pirmajiem četriem ievilkumiem par, pret, atturas pieņemts. Pirmais grozījums par, pret, atturas noraidīts. Sākotnēs teksts par, pret, atturas pieņemts. Sestais un septītais ievilkums kopā par, pret, atturas pieņemts Otrais par pret atturas pieņemts. Trešais par pret atturas pieņemts. Astoties ievilkums. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sākotnējais teksts ievilkumiem 9 līdz 11 blokā par pret atturas pieņemts. Sastais par sestais, atvainojos, sastais līdz desmitais blokā par pret atturas pieņemts. Apsvērumi 11. grozījums pār. Tātad apsvērumi 11. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 14. par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret, atturas noraidīts. 17. par pret atturas noraidīts. 13. par pret atturas noraidīts. 15. par pret atturas pieņemts. 16. par pret atturas pārbaudām sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sākotnējais teksts. Nē, tā tad 18. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 19. par, pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 20. par, pret, atturas, pārbaudam, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 21. par, pret, atturas, noraidīts.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 noraidīts. 27. par, pret, atturas, noraidīts. Sākotnējais teksts par, pret, atturas, pieņemts. 28. par, pret, atturas, pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot noraidīts. 32. par, pret, atturas. Pārbaudam arī šo, sākam balsot. Beidzam balsot. 27 pār, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pārbaudam Beidzam balsot. Pieņemts. 30. atkrīt, 31. par, pret, atturas, noraidīts, 34. par, pret, atturas, pārbaudam, sākam balsot. Jā, jums taisnība, tas ir noraidīts. Beidzam balsot pārliecinoši norādīts. 35. par pret atturas pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Balsojam par komisijas priekšlikumu ar grozījumiem. Draft report is amended. Yes, the draft report is draft report is amended. I apologize. I am reading what's on my piece of. Priekšsēdētājs atvainojos, es lasu to, kas man ir eh, uz lapiņas, nevis tas, kas man būtu jāsaka. Es pilnīgi izgāžos kā vadītāja šeit priekšsēdētāja krēslā. Es tiešām atvainojos visiem. Tāda personāla balsojums vai nepieciešams. Sākam balsot. I've got two more waiting to vote. One is myself. Divi vēl nav nobalsojuši. Vienu izrādos esmu es pati, saka priekšsēdētāji. Beidzam balsot. Pieņemts. 35 pār, 5 pret, neviens neaturas. Apsveicam referentu. Un tagad izsludinu pārtraukumu uz 5 minūtēm un atsāksim darbu 11. kopā ar budžeta komiteju. Paldies par jūsu pacietību manā pirmajā reizē, kad vadu balsošanu. Paldies!